Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, lūdzu jūs apsēsties, ieņemiet vietas un lūkšu arī tos, kas filmē, um, tomēr izslēgt kameras, lai mēs varam sākt uzklausīšanu. Divi deputāti vēl nav atraduši savas vietas, kur apsēsties. Priecājos jūs redzēt. Andrusa Ansipa uzklausīšanas uh, pēcpusdienā. Viņš ir komisāra kandidāts vienotajam digitālajam tirgum. Priecājos redzēt enerģētikas un industrijas, tāpat arī iekšlietu pilsoņu tiesību un kultūras un izglītības komitejas dalībniekus. Un, protams, arī iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības uh, locekļu sveicu. Um, deputātiem ir iespēja uzdot divus jautājumus, tāpat saskaņā ar uh, procedūru un saskaņā ar vadlīnijām. Parlaments novērtēs komisāra kandidatūru, ņemot vērā virkni aspektu, arī viņa kompetenci, pieredzi un, protams, arī to, kā viņš komunicē. Mēs zinām, un jūs arī varējāt iepazīties ar rakstīt, rakstveida atbildēm, ko Andrus Sansips iesniedza uz saņemtajiem jautājumiem. Šī uzklausīšana ir publikai pieejama, tā ir atvērta, tā tiks arī pārraidīta tiešsaistē. Un, um, 15 minūtes ir paredzētas ievada runai komisāra kandidātam, un tāpat būs arī iespēja teikt noslēgumu vārdus, bet starp šiem abiem, šīm abām daļām būs 45 jautājumi, ko varēs uzdot. Tad jautājums varēs uzdot divās daļās. Tulkojums ir nodrošināts 23 valodās. Katrs var runāt savā dzimtajā valodā un gribu atgādināt. Lūdzu, nerunājiet pārāk ātri, citādi tulki var arī nepaspēt pārtulkot tik ātri, cik jūs runājat. Un tagad lūdzu došu vārdu Andrusam Ansipam.